Morning, um... Labrīt, kolēģi, vēlreiz. Turpinām debatas un nākamais ziņojums, ko apspriedīsim, ir nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu, respektīvi naudas atmazgāšanu. Komisārs Moskavīs ir ieradies un vispirms dosim vārdu četrām minūtēm referentam.